parlamenta demokrātisko institūtu. Darbie kolēģi, 5. februāra protokols, sēdes protokols ir izdalīts, vai ir kādi komentāri? Čičesters, Džāls Čičesters, lūdzu. Priekšsēžkungs, ne par protokolu, bet kā parlamentārās delegācijas vadītājs es eh, vēlos piecelties uh, Eh, eh, kas ir eh, atbildība par attiecībām ar Austrāliju, un es ļoti tiešām vēlos atbalstīt jūsu līdzjūtību Austrālijai, un es nākotnē dēļ to nodošu personīgi. Paldies, tātad par protokolu um, nav nekādu uh, komentāru, tad tas ir apstiprināts. 2008. gada 9. decembrī Vitolds Tomčaks uh, atkal ir iesniecis uh,